turpmāko notikumiem un esam gatavi palīdzēt gan Itālijai, gan arī Tunisijas vairs iestādēm un citām valstīm, kuras skar šī situācija. Paldies, Malstrīms kundze, līdz ar to šīs debates ir noslēgts. Tagad dar, saskaņā ar darba kārtību ir izskatāms Oimena Roitenkungs ziņojums par atbilstīgi noturīgu un drošu Eiropas pensiju sistēmu veidošanu nedaudz eh, laika komisāru nomaņai. Lūdzu, referent, kur jūs esat? Paldies. 312, nous demandons déjà la parole. 684, ah oui, là-bas en rouge, ok, en rose. Très bien, allez-y, madame la Labi, lūdzu, vārds referentei. Paldies, priekšstādātājs kundze. komisāra kungs, dārgie kolēģi, es gribētu vispirms pateikties maniem kolēģiem. Es gribu pateikties par šo auglīgo sadarbību, kuras līdznieties bija. Mēs esam sadarbojušies arī uh, ar parlamentu sekretārātu. Paldies visiem! Šis darbs nebija viegls. Tika iesniegt daudzi grozījumi, taču es uzskatu, ka mēs esam, mums ir izdevies labs rezultāts jo šīs reakcija uz šo zaļo grāmatu bija pozitīva. Mēs gribam ilgspējīgu pensiju sistēmu. Tādas izveida nav vienkārši, taču te ir arī dalībvalstu atbildība. Mēs kā Eiropas parlaments varam eh, tomēr strādāt šajā ar šo atklātās koordinācijas metodi Iedzīvotāju skaits eh, vecāka gadagājuma cilvēku grupā arvien palielinās šī eh, kājām eh, gaisā pavērstā piramīda skaidri norāda uz gaidāmajām problēmām. Bet galvenais pensiju pīlārs solidaritātes princips ir jāsaglabā pirmajā līmenī, pirmā līmeņa pensijām. Bet ir gaidāms, ka uh, šī pensija nasta ar vienam pieaugs, un tas arī attieksies uz, solidar, uz uh, izaugsmes uh, pakta ievērošanu. Un uh, te ir arī jādomā, kā veidot uh, šo saikni starp dzīves ilgumu palielināšanos un pensijas logu. Mm Skaidrs ir tas, ka mēs vēlamies uh, pielāgot sistēmu, bet, protams, arī dalībvalstu līmenī sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Ir vēl citi aspekti, kas šeit jāņem vērā. Jāpanāk, lai vecā gadagājuma cilvēks strādā pēc iespējas ilgāk. Līdz ar to ir jāiegulda vairāk centienu savas karjeras izveidē, spējai pielāgoties mainīgajiem darba apstākļiem. Tā lai arī vecāka gadagājuma cilvēks strādātu pēc iespējas ilgāk. Dalībās, kurās otrā līmeņa pensijas, ja otrā pilāra pensijas ir svarīgākas, arī ir paredzējušas izveidot dažādas uh, uh, pārējais eh, posms eh, pastāv eh, uzņēmumu nodrošināts pensijas, bet arī šeit dzīves ilguma paildzināšanās var būt problemātiska, un jo īpaši tas novērojams krīzes apstākļos. Un pensijas, ko mēs atstājam tā kā nākotnēji, arvien samazinās. Tātad eh, Eiropas līmenī ir jāievieš stingrāk noteikumi. Līdz šim tas jau tika šāds viedoklis izskanēja, taču mums jābūt stingrākiem, lai nodrošinātu labāku maksātspēju. Un te es jums gribētu atgādināt eh, par, atvasinā, par debatēm par atvasinātajiem produktiem. Mēs tos izmantojam, lai aizsargātu savas pensijas, un tie nedrīkst būt eh, spekulāciju avots. Es domāju, ka mums te nav jā, jābagaida pārāk daudz no tā, ka cilvēki paši veido savus eh, pensiju uzkrājumu fondus. Bet katrā gadienā mums ir labāk jāinformē cilvēki par eh, viņu pensijām. Te nu ir runa par eh, trešā līmeņa pensiju, un eh, te man ir sakāms pavisam īsi nobeigumā. Kas Eiropiešiem ir nepieciešams? Tātad Eiropiešiem ir jārīkojas. Šo sistēmu pārnese nevar būt efektīva citādi, kā tikai tad, ja uh, pilsoņi nesaskata labumu šajā sistēmā. Tā tad ir arī jāveic uh, no, ieteikums novērtējums. Paldies! Paldies, ak, priekšstādājas, e, lūkšu jūs tomēr ievērot jūsu runai atvēlēto laiku. Lūdzu, vārds komisāram. Liels paldies, priekšstādātāji, godātie uh, deputāti. Zaļā, zaļā grāmata par pensijām tika publicēta pagājušā gada vasarā. Uh, Un tika noturēts uh, simts uh, sanāksmes ar iesaistītām pusēm, un mēs saņēmām apmēram 1700 e, atbilžu. Un uh, zaļajā grāmatā atainojas pašreizējā situācija, tika uzdoti 14 jautājumi, kā pensiju sistēma dažā, da, darbojas dažādās dalībvalstīs un kā varētu nodrošināt to stabilitāti un drošumu, un ievērot arī subsidiaritātes principu. Mani komis, eh, kolēģi komisāri Reņē, Barņē eh, arī aicināja uz to, lai pensiju sistēma būtu koordinēta visās trijās atbildības jomās. Īsumā pastāstīšu, kāds, kāda bija komisijas doma publicējot šo zaļo grāmatu. Vispirms mēs gribam pārvarēt nelīdzvaroto situāciju, kas pastāv starp eh, ilgstošo Eh, dzīves paildzināšanos un uh, eh, agru pensionēšanās vecumu. Un uh, mēs arī gribējām secināt, kāda ir situācija pensiju sistēmās dalībvalstīs pēc uh, desmitgadēm pārmaiņām. Un tad arī vajadzēja secināt, kā rīkoties šajā krīzes situācijā. Krīze norādīja uz vājiem punktiem pensiju sistēmā. Uh, Un e, mēs, e, mums arī ir jāparādz iespējas, kā pensijas sistēma varētu e, kalpot kā amortizētājs. Dalībvalstis ir iesaistījušās ilgstošā sadarbībā, pieredzes apmaiņā, jo īpaši saistībā ar pensiju reformu. Skaidrs, ka te ir nepieciešama lielā koordinācija kopienas līmenī, un jo īpaši attiecībā uz pārobežu jautājumiem. Pēdējo gada laikā eh, tik vairāk kārt izskanēja doma par to, ka ir jāmodernizē pensiju sistēmas. Daudzas dalībvalstis jau ir pielāgojušas savas pensiju sistēmas, eh, ņemot vērā eh, situācijas attīstību un arī dzimumu līdztiesību. Tomēr vēl daudz ir uzlabojams šai ziņā. Dažas dalībvalsts vispār nav rīkojušās. Dāmas un kungi, es gribētu, es esmu priecīgs lasīt šo ziņojumu, par kur es gribu sveikt referentu. Šis ziņojums eh, atbalsta mūsu holistisko pieju Un te ir arī norādīts uh, nepieciešamība veidot ilgspējību un pielāgot pensiju sistēmu, un arī norādīts par to, ka pievienoto vērtību varētu piešķirt Eiropas Savienības līmenis. Un te ir arī uh, Eiropas parlamentam darāms savs darbs. Uh, Un mēs jau esam sākuši darbu pie Baltās grāmatas, ar kur nāksim klajā 2011. gada trešajā kvartālā. Un nobeigumā es gribētu sacīt, ka Eiropas sociālā modeļa lielākās sekmes ir eh, saskatāms tajā faktā, ka eh, vecumdienas nav nenozīmē nabadzību. Un eh, Tā, tāpēc arī dalībvalstīm ir jārīkojas, lai nodrošinātu at, atbilstošas pensijas. Šis eh, gads arī būs darba pilns, un es e, tiešām ceru, eh, ka Eiropas parlaments sniegs savu atbalstu un ka tiks panākt vēlama reforma. Paldies, paldies, komisāra kungs! monetāro un nodarbinātības komitejas uh, um, runātāju vārdā dodu vārdu uh, Kutas kungam. Šodien mēs runājam par pensijām, krīzes un fin uh, finanšu un ekonomiskas krīzes sēkas un jauniešu vēlāk stāšanās darbā pieprasa ātru reakciju Un ziņot eh, subsidiārās principu eh, Eiropas eh, Savienības līmenī šis jautājums nav viennozīmīgi risināms. Tomēr mums ir jānodrošina tas, ka nodarbinātie izmanto mobilitātes iespējas. Mums jānodrošina arī tās, ka cilvēki var palikt darba tirgu līdz pat viņu pensionēšanās brīdim. Šis agrīnās pensionēšanās princips ir ļoti bīstams. Mums ir jāveicina politika, kas sekmē darba vietu izveidi. Vecumdienas nedrīkst nozīmēt uh, līdzekļu trūkumu. Un tāpēc ir jānodrošina visiem pilsoņiem piemērots pensijas. Mēs esam vadījušies no Eiropas pensijas eh, principu. Eiropa arī ir sniegusi savu ieguldījumu šajā jautājumā, taču nas, tas nav bijis pietiekams. Dalībvalstis eh, var nevēlēties, lai Eiropas Savienība iesaistās šai, šī jautājuma risināšanā, tomēr arī uh, Eh, Eiropas Savienībai ir sava atbildība šī jautājuma risināšanā. Mm, te nāk prātā problēmas eh, tā ir sabiedrības daļai, kas jo īpaši ir, ir, ir bijusi eh, atstāta novārtā no valsts puses. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze, vispirms vēlos kolēģi Rītens kundzei pateikties par sadarbību. Lielākā daļa ir iekļaut, ko mēs bijām gatavojuši, vai vismaz mūsu komiteja. Vismaz runa ir par Eiropas mēroga sistēmu, pensiju sistēmu. Svarīgi zināt, kā pensijas tiek veidots. Tas ir ļoti labs aspekts, bet tomēr jautājumi vēl ar vienu ir neatbildēti, vismaz atšķirības uh, starp ieteikumiem dažādiem Eiropas mēroga politika un cita veida politikām, kā tās iekļaut. Es nezinu īsti, kā tas viss varētu izskatīties, kā struktūrēsies. Tas nepaliks nesaistīts, un es īsti nezinu, vai valstis uh, savas valstu atbildības tomēr paturēs sev. Paaugstināt pensijas, arī tas ir ieteikums, un šis jautājums rada bažas Nīderlandai. Tas nav nepieciešams, tāpēc nevar atbalstīt šo ieteikumu Paldies! Oh, Paldies! Un sieviešu līdztiesības komitejas vārdā Matērs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties Rei Omen Reuter kundzei. Līd, dzimuma līdztiesības jautājumam netiek piešķirta pietiekoši liela nozīme komisijas zaļajā grāmatā, un tas ir pamats mūsu bažām. Te pastāv uh, trūkumi pensiju aprēķināšanas tabulās, jo netiek ņemts uh, vērā, ka sievietes rūpējas par bērniem, par ģimenes uh, slimniekiem. Uh, Un sievietes bieži vien vairāk kā vīrieši ir nodarbinātas eh, tieši pagaidu nedrošās darba vietās. Un ar to ir skaidrojam apmēram 18% atšķirība atalkojuma ziņā Eiropas Savienībā starp sievietēm un vīriešiem. Un līdz ar to arī sievietes saņem uh, zemāk pensiju nekā vīrieši, un tas arī viņām draud ar lielāku nabadzību vecumdienās, jo īpaši tāpēc, ka sievietes dzīvo ilgāk kā vīrieši. Tā kā sievietes rūpēs par bērniem un citiem ģimenes locekļiem, šīs faktors ir jāņem vērā, apreķinot pensijas. Un tas jāņem vērā līdz ar visiem citiem faktoriem pensiju aprēķinā. Un es gribētu sacīt, ka es ceru, ka zaļajā grāmatā tiks eh, veltīta lielāka nozīme dzimumu līdztiesības jautājumiem, aprēķinot pensijas. Gribētu sacīt, ko vairāk, bet man vairs nav laika. Paldies! Labi, saka priekšstādā tagad vārds uh, politisko grupu pārstāvjiem, un tagad vārds Orīkungam pusotru minūti tautas partijas vārdā. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt... Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Gribētu norādīt, ka kopumā ir iesniegti apmēram 500 grozījumi, kas liecina par to, ka šis jautājums cilvēkus ļoti interesē. Un es gribētu pateikties referentēji, ka viņai ir izdevies šo situāciju um, Mm, teiksim, aprakstīt eh, pietiekami strukturēti, un eh, jāsaka, patreizēja eh, teisim, šī pozīcija atbilst parlamenta kopējai nostājai. Varētu teikt, ka kopumā mēs piekrītam komisijas nostājai, kas pārēdz to, ka šīs pensijas sistēmas var būt dažādas, un mums vajadzētu Nu, piemēram, ja runājam par otrā līmeņa pensijas schēmām, tad tām visur ir jābūt kā papildinājumam pirmā līmeņa pensijas schēmām. Un mēs nevaram otro līmeni veidot, atņemot līdzekļus pirmā līmeņa pensijas sistēmai. Mums ir jāuzlabo stabilitāte otrajā pensiju līmenī, nevis jāapdraud pensiju sistēmas stabilitāte kopumā. Tālāk, eh, kas attiecās uz pensiju sistēmas problēmām, iespējams, eh, tās nevar atrisināt uh, sistēmas iekšienē. Mums ir nepieciešama labāka ekonomiskā sadarbība un mums vajadzētu tiekties uz uh, to, lai mēs ņemtu vērā arī ekonomiskās pārvaldības strateģiskos mērķus. Paldies, Dardēna kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu uzsvērt šo svarīgo darbu un konsensu, kuru panāca referents Veicoriga. Un kompromisu pieņemšana parāda arī Eh, manas grupas, manas grupas eh, ieguldījumu. Kad tika, ja mēs balsosim eh, vairākumā par, par šo referentu, tas tikai norādīs mūsu nostāju, jo tas ir vienīgais dokuments, kurā komisija analizējot šī gada izaugsmi, uh, uh, ir eh, tāds kā mīnus punkts salīdzinot uh, to, ko saka Merkeles un Sarkozī kungs pāris. Ziņojumā, priekšlikumā parlaments uh, visvairāk iestājas par savu, par pirmā līmeņa pensiju, kas norāda uz solidaritāti, Daudzās valstīs tas ir vispārējais galvenais pensijas avots. Bet te vairāk tiek eh, pieņemts eh, tas, ka, eh, ka cilvēki labprāt strādās ilgāku laiku. Taču te pašā laikā nav nekāda garantija no dalībvalstu puses. Dalībvalstu puses. Uh, Te jādomā, kā varētu uh, pārveidot uh, pensiju sistēmu, arī ņemot vērā Barbaras pieminēto uh, sieviešu un vīriešu nelīdztiesību arī pensiju jomā. Un te ir jānosūta skaidrs, progresīvs, solidārs vēstījums, kurš, es ceru, būs pamatā nākošajai baltajai grāmatai. Paldies, Dardēn kungs. Tagad vārds Harkins kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms gribētu pateikties referentai par ļoti labi padarīto darbu un gribētu pateikties komisijai par to, ka tā ir uzsākusi šīs diskusijas ļoti saulēcīgi. Daži cilvēki runā par pensiju kā par bumbu ar laika degli. Patreiz mēs redzam, ka skaita liecina par to, ka ir liela atšķirība starp to, ko mēs patreiz aprēķinām, kas mums ir pieejams un tiem resursiem, kas būs nepieciešami, lai nodrošinātu pensiju sistēmas uzturēšanu turpmākajos 40 gados. Šī plājas ir milzīga. Mēs visi zinām, kas ir jādara ar laika degļiem. Uh, tie ir uh, jāaptur jāaptur to degšana tālāk, bet jautājums, kurš uzņemsies šo atbildību? Es domāju, skaidrs, ka dalībvalstīm pašām ir jānodrošina um, adekvāti pensiju līdzekļi saviem cilvēkiem, bet mēs saprotam, ka dalībvalstu tautsaimniecības ir savstarpēji atkarīgas un tādēļ būtu jākoordinē uh, šī politika dalībvalstīs. Tomēr mēs neuzskatām, ka Eiropas Savienība varētu noteikt atbilstošos pensiju līmeņus vai arī arī harmonizēt pensionēšanās vecums dalību valstīs. Tajā pat laikā uzskatām, ka dalību valstīm Šis adekvātums ir jāvērtē pēc tā, lai nodrošinātu gados veco cilvēku cieņpilnu dzīvi vecumdienās. Tāpat gribētu runāt arī par uh, mātēm, kas rūpējās par bērniem un uh, kas at, gribētu runāt arī par to, ka eh, šie pensiju līdzekļi uh, būtu jāiekļauj SPG kopējā schēmā. Mēs nevaram to ignorēt. Paldies Harkins kundzei un tagad došu vārdu uh, Lambert kundzei divas ar pus minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu pievienoties pateicības uh, vārdiem referentai par labi paveikto darbu pie šī ziņojuma, jo mēs visi saprotam, ka pastāv būtisks atšķirības ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī starp politiskajām grupām, un tādēļ ir ļoti grūti sagatavot kaut ko, uh, ko visi varētu atbalstīt. Mūsu grupa ir apmierināta ar to, ka šajā ziņojumā tiek norādīts uz pirmā līmeņa pensijas sistēmas nozīmi, ka tai ir jā jābūt adekvātai, lai nodrošinātu cilvēkiem e, cieņpilnu dzīvi, jo iepriekšējo gadu mēs visu laiku runājām par nabadzību un tās novēršanu. Daudzie cilvēki dzīvo um, uz izmantojot fiksētu ienākumu. Mums ir jāgarantē, lai šis ienākums būtu pienācīgs. Tāpat būtu jādomā par pienācīgu pensiju līmeni sievietēm. Tāpat ir svarīgi eh, nodrošināt, lai ve gados vecāki darba ņēmēji netiktu diskriminēti. Kas attiecās uz pensiju tiesību pārnesi, mums tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo arvien vairāk cilvēku uh, savā dzīvē strādā uh, vairākās darba vietās un dažādās valstīs. Un mums ir jāizvairās no pensiju um, sadrumstalošanas. Tāpat mums ir liels prieks redzēt, ka šajā ziņojumā uh, iet runa par otrā līmeņa pensiju sistēmas nodrošināšanu, tajā pat laikā nediskriminējot pēc vecuma, dzimuma un darba līguma nosacījumiem. Uh, Mums ir eh, prieks redzēt par to, ka mums ir jādomā par dažādiem dzīves modeļiem un tempiem šajā modernajā pasaulē, kas var būt gan pozitīvi, gan negatīvi. Un mēs atzīstam, ka pirmajā pensiju līmenī ir nepieciešama solidaritāte. Uh, It īpaši attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas strādā gadījumu darbus un kur strādā uz īstermiņu darba līgumiem, līguma pamatiem. Tāpat e, būtu jādomā arī par uh, pirmā e, līmeņa privātajām pensiju sistēmām, bet šeit ir svarīgi, lai cilvēki pievienojoties privātajām pensiju sistēmām tiktu pietiekam labi informēti. Tāpat mēs atbalstām to, ka ir jānodrošina adekvāts laiks, lai cilvēki um, pielāgotos jebkādiem pensiju sistēmas izmaiņām, ja tādas ir. Un tagad došu vārdu Girlinga kundzei. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mana grupa atbalsta šīs zaļās grāmatas publicēšanu, kas ir tiešām ļoti saulaicīga, jo mēs par šo jautājumu runājam visās dalību valstīs. Un iet runa par to, ka um, demografiskā situācija būtiski mainās visās dalību valstīs. Šajā ziņojumā tiek norādīts uz to, ka dalību valstīm ir jāapmainās uh, labāko pieredzi, informāciju un tiek uzsvērts, ka dalību valsts valstis tomēr eh, saglabā savas prerogatīvas attiecībā uz pensijas sistēmas likumdošanas noteikšanu. Bet šajā ziņojumā nepārprotami dalība valsts tiek aicinātas regulēt šīs pensijas, ņemot vērā vispārējo situāciju. Eiropā. Un es domāju, ka jautājums par pensiju pārnest noteikti ir svarīgs, lai nostiprinātu vienoto tirgu, jo es esmu tikusies ar daudziem cilvēkiem, kas strādā visā Eiropā, un um, viņ, mēs nedrīkstam uh, viņus. Uh, aplaupīt un ierobežot viņu tiesības uz pensiju tikai tādēļ, ka uh, viņi strādā dažādās dalībvalstīs un tādēļ mums ir um, jāmaina savas domāšanas veids arī veidojot politiku. Paldies! Un tagad došu vārdu Figureido kundzei pusotra minūte lūdzu. Nu, Priekšsēdētājs kundze, šajā diskusijā mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir priekšlikums par tā saukto konkurētspējas paktu Tajā ir runa par valsts sistēmu, pensiju sistēmu, iepratim nodarbinātībai, kas attiecas arī uz algām, uh, un tam līdzīgiem jautājumiem mums jāpastiprina Eiropas Savienības integrācijas jautājums, jārūpējās par to, lai antisociālas politiskas jomas netiktu virzītas, kā tas varētu tikt attīstīts balstoties uz šo zaļo grāmatu, ja mēs piemērosim un gribam piemērot visur vienādu pensiju vecumu. Mums ir jārūpējas par to, lai cilvēkiem ilgāk būtu pieejamas darba vietas, lai tas varētu nodrošināt viņiem atbalstu viņu uzkrājumiem, lai tie netiktu apdraudēti. Mums ir nepieciešams kāds alternatīvs risinājums, lai uzlabotu pensijas, arī izmantot pastāvošās formas, iespējas. Arī jādomā ir par jauniem cilvēkiem, ir jābūt uzkrājumiem finanšu sektorā. Mēs esam pret vienu vienotu un vienādu pensiju vecumu. Mums ir nepieciešams tāda sistēma, kas, būtu, kas balstītos uz solidaritāti, uz to, ka vecāki cilvēki tiktu respektēti un ka viņi saņemtu viņiem pienākošos cieņu. Un tas ir tas, ko sagaida arī mūsu pilsoņi Francijā, Grieķijā un citur. Paldies! Klarka kungs, vienu minūtu. Paldies. Nodarbinātības komitejā pagājušā gada 22. novembrī referents teica, ka pensijas ir dalība valstu ekskluzīvā kompetence. Un Tagad mēs redzam, ka tiek aicināts koordinēt šīs sistēmas Eiropas līmenī. Zaļā grāmatā 9. punktā ir uzsvērta dalību valstu kompetence, bet tās tiek aicināts koordinēt uh, savus uh, pensiju politikas. Es domāju, ka tā ir divkosība. Apvienotās karalists Nacionālā pensiju fonda asociācija uh, runā uh, par to, ka tas padarīs šīs pensijas uh, daudz um, dārgākas. Un Es domāju, ka būs nepieciešami uh, vēl papildus līdzekļi un investīcijas, lai uzturētu vispār pensiju sistēmas, līdz ar to iemaksu apmēri palielināsies. Es domāju, dalībvalstīm nav nepieciešams šis ziņojums, bet palīdzība, lai varētu, um, teiksim, ierobežot pensiju iemaksu straujo pieaugumu, kas varētu būt sagaidāms. Paldies, un tagad došu vārdu Lepen kundzei pusotru minūtu. Paldies, priekšstādātāji kundze, dargie kolēģi. Izaugsmes un stabilitātes pas, paktā un konkurences paktā. Uh, pensijām ir eh, liela nozīme, bet kā var gadīties, ka, eh, kā var sanākt tā, ka līdz pat 13. gadam situācija eh, pensiju sistēmā Eiropā ir tik nedroša, ka ir paredzēts līdz 66 gadiem paaugstināt pensionēšanās vecumu. Te ir paredzēts minimālās pensijas garantijas, bet līdz šim nekas tāds netika izdarīts un ir paredzēts, ka valsts deficītu aprēķinot arī tiks ņemts vērā pensiju sloks, bet tas nozīmēs tikai to, ka vēl vairāk eh, tiks pakļauts riskam eh, valsts budžets. Neskatoties uz to, pretēji tautas vēlmēm, ierēģi arī Eiropas Savienības uh, strādājušie būs, eh, būs eh, labā, labākajā kategorijā, viņiem nekas nedraud. Paldies! Un tagad vārds mana kungam uz pusotru minūti. Priekšsēdētājs kundze, varam priecāties, ka šāds institīvas ziņojums nav bijis, ka mēs varam runāt par to, ir vairāki grozījumi. Es vēlējos uzsvērt veiksmīgās pensiju sistēmas Vācijā, Austrijā, bet diemžēl tika nolemts ieviest jaunus minimālos standartus. Rezultātā pastāv bīstamība palielināt izmaksas. Piemēram, Vācijā šī brīvprātīgā pensiju uh, daļa pastāv, un to nedrīkst pilnībā nonicināt. Tāpēc kompromisa ziņā es varētu ieteikt visus šos risinājumus pārbaudīt, izmantojot detalizētu eh, seku izvērtējumu. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka mums nav vienota definīcija š, eh, pensiju izmaksām, un tiek noraidīts arī vienots vecums Eiropas Savienībā - pensionēšanās vecums. Merkels kundze arī ir minējis. Un ņemot vērā, ka atšķirās dzimstības skaitļi un dati, un mums ir nepieciešams domāt par šiem jautājumiem, kompromisi rodas e, ņemot vērā lielu spiedienu. Tāpēc es uzskatu, ka nepieciešams diskutēt par balto grāmatu. Ir svarīgi domāt par šiem jautājumiem un risināt. Paldies, referenti, gribēju uzdot jums vienu jautājumu. Vai jūs to pieņemat? Referente vēlas jums uzdot jautājumu. Vai jūs esat ar mieru to uzklausīt? Tad priekšstādā lūdzu vārds jums, Ovimēns kundze. Priekšstādātājs kundze, paldies. Es negribēju atstāt kaut kādu pārpratumu. Es gribētu sacīt mana kungam, lai viņš norāda, kurā eh, vietā šajā ziņojumā ir parādīts eh, kaut kāds viens eh, kritērijs otrā līmeņa pensijām. Paldies, saka priekšstādā, vai jūs vēlaties atbildēt, lūdzu? Bija divi ziņojumi, divas komitejas to sagatavoja, un tur tika ieteikts to pārvērst uz uzņēmumu pensijām. Manuprāt, tas tā nevar pastāvēt tādās valstīs kā Francija, kur ir šāda pieredze. Citās dalību valstīs šāda sistēma nepastāv. Mums ne, nepieciešams runāt par detaļām. Un tikai tad to varēsim izdarīt, ja runāsim un diskutēsim par balto grāmatu, un ja visi būs pārliecināti, jo daudziem nav bijis šāda pieredze, un tāpēc viņi nepazīst šādu veidu uh, par to ir jārunā. Paldies, ak, priekšstādā mums gan nav laika te pievērsties detaļām. Lūdzu, vārds Bērārs kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, mēs esam šeit eh, debatēs, runājam par vispārēju virzību, un Eiropas parlaments grib nosūtīt savu vēstījumu. Eh, bet eh, tajā pašā laikā pasauli iet uz priekšu, un uh, Pensija jautājums eh, tiek apspriests arī citur. Es gribētu norādīt šeit uz eh, šo konkurences eh, pakta apspriešanu, kur tika paredzēts pensionēšanās vecums 67 gadu vecumā. Jautājums, vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Oimen Roitenkunds ziņojumā ir norādīti citi virzieni, un es gribētu nodarbinātību sociālo lietu komisijai, eh, komitejas vārdā, eh, lai jūs tos ņemtu vērā, strādāt pie baltās grāmatas, piemēram, šo dzimumu līdztiesības jautājumu, ko jūs līdz šim neņēmāt vērā. Mēs gribam rast labāko risinājumu Uh, pensiju, pensiju problēmas uh, gadījumā. Labākais risinājums būtu veidot jauns darba vietas, papildzināt darba mūžu. Bet uh, uh Oimen Roten kundzes ziņojums mums, Francijas, ref, Francijas sociālistiem, nav gluži pieņemams, ka, piemēram, tas, ka pail, pagarinoties mūža ilgumam, tad būtu arī jāpagarina darba mūžs, un to mēs gluži nevaram atbalstīt. Un visbeidzot, bez eh, sociālo partneru iesaistīšanas eh, mēs eh, šajās debatēs neko nepanāksim. Paldies. Paldies, Beres kundze, vārds sarka kungams vien minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. ir virkne jautājumu, kas ir atbildēti, un tos ir atbildējis arī referenti, un es varu secināt, ka mē, ir jomas, kurās ir pie, šī pievienotā vērtība vērojama, tāpēc ir jāsaka, ka valstu finanšu veselība arī ir svarīga, jo veselīga finanšu sistēma atbalsta šo pirmo pīlāru, un tad ir jāskatās, kādas uh, pensiju, kāds pensijas loks ir iespējams, un tas ir skaidri jānosaka. Komisija Eiropas Savienībā ir šāds uzdevums to noteikt katrai dalību valstī, bet katrs arī var redzēt, kur pastāv riski un kādas briesmas pastāv. Un otrkārt, manuprāt, arī otrā līmenī varbūt šī pievienotā vērtība arī tur jau ir pierādīts. Komisijai, protams, ir jāskatās, kādi būs riski, kā tas izskatīsies ilgtermiņā, kā riskus varēs mazināt, un tu, ar šiem jautājumiem jānodarbojas specifiski, un galvenokārt domājot par ilgtermiņa riskiem otrajā līmenī. Ja es redzu lietas tā kā iepriekš šie runātāji, tad ne visas dalībvalsts varēs vienādi risināt šos jautājumus. Paldies! E, Paldies, Vāršimanska kungam, vien minūte. Priekšsēdētājs Kunz, rezolūcijas, Eiropas parlamenta rezolūcijas projekts e, tika izstrādāts e, arī sadarboties ar komisiju, un mēs to vēlamies atbalstīt. Te ir jāapmainās ar labās prakses pieraugiem. Piera, neiejaucoties dalību valstu kompetencē regulēt šo eh, ļoti delikāto savu pensijas sistēmu. Mēs esam eh, uzsvēruši eh, demografisko izmaiņu nozīmi, ņemot vērā pensiju reformēšanu, sistēmu reformēšanu. Un tas viss ir saistīts ar demografisko krīzi. Uh, Eiropā. Te jāņem vērā arī lielās atšķirības, kas pastāv starp dalību valstīm. Un tas attiec uz eh, finanšu iespējām, kā arī uz eh, pašreizējām sistēmām, kas jau pastāv šais valstīs. Paldies! Hendela kungs uz vienu minūti. Prieksēdētājs kundze, dāmas un kungi, vērtības, kuras iedzīvotāji gūst strādājot, tas ir prioritāts. Tāpēc arī uh, sabiedrības nodarbinātība ir svarīgs jautājums nākotnē. Iedzīvotājiem ir jābūt nodrošinātiem. Krīze tomēr ir parādījusi, ka e, valsts nodrošinātās pensijas ir stabīlas. Tomēr, toties uzņēmumu pensijas daudz viet ir zudušas, un tas var radīt absurdu situāciju. Cilvēku situācija var būt vērsta arvien vairāk uz privātiem kapitāliem un tam līdzīgi va, Eiropas Savienība nodrošināja glābšanas lielajām bankām un tagad samazināt pensijas, ar, samazinot pensiju vecumu, paaugstinot pensiju vecumu, valsts cenšas glābt savu budžetu. Tomēr nabadzība pieaug. Palīdzēt var tikai nodrošinot valstu, ja publiskās pensijas sistēmas. Paldies, tagad vārds Obermājam kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs esam nonākuši pie šīs piramīdas apgriešanas kājām gaisā. Dzīves ilgums paaugstinās, toties dzimstība samazinās. Mēs visi zinām, kādas sekas var būt iedzīvotāju novecošanās un grūtības ar pensiju izmaksām. Uh, Mums ir nepieciešama ģimenēm draudzīga politika Eiropā. Tāpēc arī pensiju jautājums ir saistīts ar sociālo jomu, piemaksām ģimenēm, paauģu sadarbību. Tieši šie aspekti ir jāņem vērā. Turklāt mums ir jāveicina dažādi stimuli, lai seniori pēc iespējas ilgāk saglabātu savu darbspējību, varētu strādāt. Uh, Toties mēs vērojam arī iedzīvotāju pieplūdumu valstīs, un tas, zināmā mērā, apdraud arī mūsu sociālo mieru Eiropā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Ježlovīskas kundzei. Pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, dāmas un kungi, demografiskās pārmaiņas, eh, dzimstības samazināšanās atstāja uh, milzīgu spiedienu uz uh, pensiju sistēmu, uz valsts budžetu. Un te ir jādomā, cik lielā mērā pašreizējā pensiju sistēma nodrošina atbilstošu pensiju. Un uh, šis jautājums ir dažādo dalībvalstu kompetencē. Valdībām ir jāspēj pieņemt lēmumus, bet, šādai, bet arī komisijai un, un padomēji ir jādara zināms, ka papildu izdevumi būs jāuzņems. Jebkur, jebkur citi risinājumi vienkārši nav ņemami nopietni. Vispirms ir jā, lai nodrošinātu pensiju sistēmas stabilitāti, ir jāparedz um, tas, ka var izmantot uh, budžetu tieši pensijām. Un vēl, domājot par pensiju sistēmas stabilitāti, ir jānodrošina darba tirgus stabilitāti. Un uh, runājot par uh, pensionēšanās vecumu, Te jāņem vērā dzīves ilguma pieaugšana. Un uh, tas notiek visu laiku ir nepieciešamas reformas nodarbinātības jomā un arī jāparedz uh, medicīnas uh, īpaši, īpaši atbalsts vecākiem cilvēkiem. Paldies! Tagad vārds Gjuteres Pireto kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji! Es domāju, ka Eiropas pensiju sistēma pamats ir tāds, kādam tam jābūt - valsts nodrošinājums, jo tā ir vienīgā sistēma, kuru mēs varam izmantot solidaritātes un kohēzijas kontekstā. Svarīgi, lai dalība valsts nodrošina pensijas saviem pilsoņiem, un šim nodrošinājumam jābūt ilgspējīgam un stabilam. Pensijas ir eh, samazinājušās par apmēram 20%. Protams, ka to nedrīkst pieļaut arī nākotnē. Mums ir jāreformē mūsu pensiju sistēma ilgspējību, un tas ir jādara visās jomās, visās valstīs. Mums ir jāizstrādā ambicioza politika, kā apkarot eh, dzimstības samazināšanos, eh, kā Um, veicinātu darbu, nodarbinātību, lai nodrošinātu stabilitāti mūsu pensiju sistēmā, tās dzīvotspēju. Es domāju, ka ir apkaunojoši, ka šeit izskan uh, priekšlikums uh, pielikt punktu spekulācijām pensiju tirgū. Uh, Man šķiet, ir, nav nekāda šauba par to, ka mums jānodrošina mūsu pilsoņiem eh, laba pensija. Paldies, Līnas kundze, uz vienu minūti. Paldies, es gribētu pateikties eh, referentei par ļoti labi paveikto darbu, un nepārprotam ir skaidrs, ka pensijas ir pirmkārt dalību valstu atbildība. Paldies Dievam, mēs esam noraidījuši jau kādu aicinājumu noteikt minimālo pensijas līmeni visā Eiropā un attiecināt eh, regulu līdzīgu tai, kā ir maksāts P2, Solvency 2 uz pensijām. Bet Mēs noteikti varam mm, dalīties ar labāko pieredzi un zināšanām, un es esmu uh, priecīga, ka tiek aicināts īstenot nodarbinātības direktīvu, um, kas tika pieņemta 2000. gadā, lai novērstu jebkādu diskrimināciju, bet kas attiecās uz pensionēšanās vecumu, es esmu vienmēr norādījis, ka mums ir jāļauj dalībvalstīm noteikt sev piemērotāko pensionēšanās vecumu. Pretējā gadījumā ja nebūs eh, noteikts šis obligātais pensionēšanās vecums varētu radīt problēmas. Paldies, un tagad došu vārdu Kabrinoškungam vienu minūtu lūdzu. Mikro, oui. Váženā paņi predsedajci. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es gribētu apsveikt referente kura ir paveikusi ļoti labu darbu, iestrādājot simtiem grozījumu šajā tekstā, lai arī tas nav uh, likumdošanas iniciatīvas uh, ziņojums, tomēr tas ir ļoti nozīmīgs ziņojums. Galvenie secinājumi, ko mēs atbalstām, ietver sekojošo. Lēmumi par pensiju sistēmām ir traktējami kā politiski lēmumi, kas ir tikai un vienīgi dalību valstu prerogatīva un atbildība. Tālāk nepieciešams paaugstināt pensionēšanās vecumu, jo vienīgais izaugsmes avots ir darba spēka ražīguma palielināšana. Tādēļ ir ļoti svarīgi atbalstīt gados vecāku cilvēku ilgāku nodarbināšanu, piemērojot lielāku elastību darba attiecībās, kā arī veidojot pensijas sistēmas ir, nu, ir nevietā koordinēt pensiju sistēmas un to reformas Eiropas līmenī. Mēs neatbalstām pensionēšanās vecumu harmonizēšanu Eiropas Savienībā, kā arī sasaistīt pensionēšanās vecumu ar prognozējumu mūžu ilgumu. Paldies! Tālāk došu vārdu Ļotārdas kundzei vienu minūtu lūdzu. Subsidiartāts princips. Tas ir dalību valstu jautājums un solidaritātes jautājums. Tas ir tas, ko ziņotāji referenti visu laiku ir uzsvērusi. Es domāju, ka jūs tu zaļā grāmata, kas balstās uz uzkrājumiem, jūs to gan arī izmetat atkritumu kastē, bet sākotnēji taču to vērtē kā pozitīvu. Referents kundze, jūs tā kā no vienas puses vēlaties subsidiaritātes principu atbalstīt, no otras puses palielināt Eiropas Savienības ietekmi. Eiropas Savienībai būtu jānosaka, kuram būtu minimālā pensija saņemama un tam līdzīgi Eiropas Savienībām būtu jāpanāk, lai uh, dalību valsts palielina algas, būtu jāizveido kāds Eiropas pensiju fonds, lielāka privatizācija jāveicina. Kur tad ir šī subsidiaritāte? ja tas viss novedīs pie sociālas sistēmas, tad varbūt vēl tā varētu, bet tomēr komisija un dalība valstis uzskata, ka iekšējais tirgus ir svarīgāks. Kazas kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms apsveikt kolēģi Omen Ruitenskundz par lieliski paveikto darbu pie šī ziņojuma. Šajā ziņojumā tiek atzīts fakts, ka eh, Tajā vecumā, ka cilvēki Eiropas Savienībā ir īpaši neaizsargāti, ir svarīgi, lai dalībvalstis nodrošinātu šo cilvēku sociālo aizsardzību, izmantojot pensiju sistēmas, un tām ir jābūt uh, spēcīgām un ilgtspējīgām, nodrošinot uh, e arī ekonomisko neatkarību gados veciem cilvēkiem Eiropas Savienībā. Un šajā gadījumā es gribētu uzsvērt, ka dalībvalstīm ir jānodefinē, kas ir nepieciešams, lai gados eh, veci cilvēki varētu dzīvot cieņpilnu dzīvi arī eh, vecuma, sirmā vecumā. Bet tas, protams, ir jārealizē pēc subsidiaritātes principa, un es eh, apsveicu aicinājumu komisijai izstrādāt vadlīnijas un nodrošināt pieredzes apmaiņu, lai uzlabotu politikas lēmums, kas tiek pieņemts šajos jautājumos. Un dalību valstu pensija reforma ir nepieciešama, lai panāktu zaļā grāmatā noteiktos mērķus. Un eh, iespējams, ka šādu reformu patreiz nav viegli ieviest, tādēļ ir jāņem vērā šo reformu izmaksas pat ekonomiskās pārvaldības kontekstā. Paldies! Un tagad došu vārdu Gons kundzei vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem! Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu maksimālu koordināciju Eiropas līmenī šajos pensiju jautājumos, jo pirmkārt mēs saskaramies ar krīzi, kas rada jautājumu par makroekonomisko stabilitāti visā Eiropā, kā arī nenoliedzami mēs uh, vērojam problēmu ar gados vecu cilvēku cieņpilnas dzīves nodrošināšanu. Dažādas valsts realizē mm, dažādu politiku un pol pensiju sistēmas ir atšķirīgas, bet, lai kā tas nebūtu, mums ir jānodrošina, lai galvenā prioritāte būtu eh, cieņpilnas eh, dzīves nodrošināšana gados veciem cilvēkiem. Tajā pat laikā paredzot atbilstoši pārējais periodus, ja tiek reformētas pensiju sistēmas, ir jānodrošina eh, detalizēta informācija cilvēkiem, lai viņi varētu pieņemt informētus lēmumus. Un mums ir jārīkojas iedzīvotiem draudzīgā veidā veidā. Paldies! Paldies, Fords kundz, vienu minūtu. Paldies! Kad Bismarks ieviesa valsts pensijas 1889. gadā vidējais mūža ilgums bija tikai 45 gadi. Šodien mēs dzīvojam ilgāk, bet mums ir problēma nodrošināt pienācīgus ienākumus vecumā. Darba tirgus tradīcijas un ekonomikas dažādās dalību valstīs atšķirās, tādēļ tām ir jābūt pašām atbildīgām uh, par ilgtspējīgām pensijas sistēmām. Tam ir nepieciešams publiskais finansējums, bet šajā parlamenta ziņojumā ir skaidri redzams, ka mēs nevaram harmonizēt pensionēšanās vecumu vai minimālo pensiju līmeni visā Eiropas Savienībā. Individuāliem uzkrājumiem ir jābūt pārnesamiem no viena darba devēju pie otra darba devēja un no vienas valsts uz otru. Jā, mums ir nepieciešams drošas uzkrājuma sistēmas, bet mūsu kapitāla uzkrājumiem ir jābūt gudriem, jo pensiju. Uh, fondu riski nedrīkst būt tādi paši kā apdrošināšanas vai uh, banku riski. Paldies, un Morēna Šartē kundze pusotra minūte lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu sacīt, ka krīze un demogrāfija ir skatāms kopā. Tad, kad mēs uh, spriežam par uh, pensiju Eiropas Savienībā. Šajā darbā es vispirms gribētu sveikt šo darba pieeju. Komisārs Andors sacīja, ka viņš uh, vadīja šo darbu pie zaļās grāmatas. Uh, bet arī valdīja vispārējā atvērtības sadarbības eh, gaisotne, pateicoties Oimen Ruitenai, kas veidoja šo ziņojumu. Es gribētu runāt par trim lietām. Šīs trīs lietas noteikti jāņem vērā, ja mēs gribam gūt sekmes pensiju un maksāt spējas jautājumā. Sievietes pensionēšanās vecumā ir ir eh, nostādītas eh, otršķirīgā situācijā, jo viņas arī darba, arī nodarbinātības laikā saņem mazāk albu. Un otrkārt, lai mēs glābtu situāciju, te jāņem vērā, ka mūsu priekšā ir sievietes, kas viņu darba spējas vecumā nav strādājušas. Un uh, vienīgā, vienīgais veids, kā viņam nodrošināt nelielu iztiku, ir pensija. Un šīs sievietes ir ne tikai stājušās pretī krīzē, bet arī risinājuši daudzu uh, pauģu problēmu. Tas attiec arī, viņas ir risinājuši savu bērnu, savu vecāku un savu vecvecāku problēmu. Un tas arī skar šo te darbspējas uh, problēmu. Paldies, vārds Endruks kundzei. Kolēģi un kolēģis, pensija ir ļoti svarīgs nosacījums visā Eiropas Savienībā. Tāpēc ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu pieklājīgi darbi un pieklājīgs samaksas. Ja kāds no šajieniešiem domā, ka mēs varēsim vienkārši papildus apdrošināšanu nodrošināt, jāsaka, ka cilvēki nevar dzīvot no tiem ienākumiem, ka, ko viņi saņem kaut vai tiek nodrošināta papildus apdrošināšana pensijām. Pensijas ir ļoti svarīgs jautājums. Solidārā sistēma, tā ir jābūt par pamatu visai Eiropas pensiju sistēmai, no tās ir jāspēj dzīvot. Mēs nedrīkstam teikt, ka tā ir tikai dalība valstu lieta. Mums ir jāredz, jāraida signāls, ka gribam panākt tādas pensijas, lai cilvēki varētu izdzīvot. Kolēģis Tomas Mans runāja par pensijām, uzņēmumu pensijām Es neatkārtošu vēlreiz šos jautājumus. Es secinu līdzīgi no šīs zaļās grāmatas, tāpēc arī komitejā esam iesnieguši grozījumus, izstrādājuši grozījumus, tāpēc uzskatu, ka komisijai visā, kas tiks darīts turpmāk, ir jāņem vērā valstu specifika. Un tas nedrīkst atstāt novārtā. Nu, Paldies, saka priekšsēdētāja, tagad vārds Salojan kungam uz pusotru minūtu lūdzu. Uh, paldies, priekšsētātājs kundze. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka mums te ir jāraugās īstenai situācijai acīs un jāapzināt, ka pašreizējā pensiju sistēma balstās uz uh, starp paudžu uh, resursiem. Taču šī sistēma no ekonomiskā viedokļa nav dzīvot spējīga šī sistēma ir jāatbalsta no valsts budžeta, lai tā vispār varētu turpināties dzīves eh, ilguma pieaugšana tikai eh, palielina slogu pensiju sistēmai. Te var runāt par pensionēšanās vecumu paaugstināšanu vai par eh, sociālo iemaksu palielināšanu. Šie pasākumi varētu būt pieņemami. Taču tie patiesībā tikai pasliknās situāciju. Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka risinājums ir veidot tādu pensijas sistēmu, sistēmu kur aktīvie, aktīvie strādnieki paši veido savu pensiju fondu. Paldies! Vārds Kosakungam. az Európai Unió sok mindennel foglalkozott a fogyaték. Paldies! Eiropas Savienība strādājas pie daudziem jautājumiem saistībā ar invalīdiem, bet runājot par pensiju sistēmu dalībvalstīm, te ir runa par uh, pilsoņu grupu, par kuriem bieži vien aizmirst. Mēs runājam par cilvēkiem, uh, kuri saņem invaliditātes pensiju, kaut arī viņi nav vainīgi pie tā, ka citādi viņi sev nevar uzturēt. Un tas jau īpaši attiec uz centrālu un austrumu Eiropas valstīm. Daudzās valstīs eh, šo pensiju sistēmu pamati ir nedroši, un tas ir arī pret Eiropas 2020 stratēģiju. Tad te varētu pielāgot īpašas eh, prasības eh, šādiem cilvēkiem, jo ir cilvēki, kas tomēr par spīti viņu invaliditātei varētu piedalīties darba tirgu. Un um, te varētu cerēt, ka uh, cilvēki varētu saņemt lielāku pensiju, bet šīs cerības ir nepamatotas. Mums nav ilgspējīga pensijas sistēma, jo īpaši tas attiec uz eh, invalīdiem. Es varu tikai atbalstīt referenti, kura saka, tagad ir 50 miljoni invalīdu Eiropā un 41% no e, eiropiešiem eh, šajā grupā ir nodarbināti, bet kā ar pārējiem 60%? Pusotru minūtu lūdzu Pupakis kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlos pateikties referentei. Viņa ir panākusi zināmu līdzsvaru starp finansiālu ilgspējību un arī sociālo vienlīdzību attiecībā uz pensiju sistēmām. Bet ņemot vērā lielo bezdarnieku skaitu, liberalizāciju darba tirgu, darba laiku samazināšanos, demogrāfisko situāciju ir svarīgi, lai mēs panāktu tādu sistēmu, pensiju sistēmu, kas būtu droša un stabila. Pirmais pīlārs, ja pirmais līmenis, tā ir sadalīšana. Tam ir jābūt sistēmas centrālajā vietā. Vienīgais garants var tikt nodrošināt, lai ienākumi būtu pietiekami. Tas ir domāts lai visiem būtu pieeja pensijām, un tam jābūt drošam un stabilam, un jābūt arī noteiktam ietveram, likumdošanas ietveram. Attiecībā uz dzīves ilgumu. Šie jautājumi nedrīkst radīt situāciju, ka ir automātiski izlīdzināšana, ir jāņem vērā citi kritēriji, demogrāfiskie kritēriji, darba veids, darbs, kas var ietekmēt veselību, dzīves kvalitāti un tam līdzīgus jautājumus. Ir dažādas citas iespējas nodrošināt e, iedzīvotājiem iespēju strādāt ilgāk. Mēs nedrīkstam radīt arī situāciju, ka jauni cilvēki var tikt kavēti iekļauties darba tirgū. Uh, Paldies! Paldies, Pupap! Pakis kungs, tagad sāksim brīvā mikrof mikrofonu diskusiju, taču es gribētu atgādināt, ka mēs jau daudz esam iekavējuši. Eh, komisijas uzstāšanās jau par pusstundu ir samazinā, samazināts. Tas. Komisijā bija mazāk iespējas izteikti. Un līdz ar to arī Matijas kundzes eh, ziņojumam veltītās diskusijas ir jāsamazina lūkšu ievērot jums, eh, jūs, jums no atvēlta laika. Lūdzu, Rubikungs, eh, tautas partijas vārdā. Rubikungs. Ah, Viņš ir devies prom ļoti labi, varbūt nav tik labi viņam, saka priekšsēdētājs kundze. Eh, Lukas Šiževskas kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze diskusijas, kas norisinās dažās dalībvalstīs par Mm, pensijām bieži vien novada arī pie uh, sociāliem satricinājumiem. Un skaidrs, ka mēs tomēr nevaram pieņemt vienu pensionēšanās uh, pensiju modeli visām dalībvalstīm. Bet krīze nacionālās sistēmās ir neizbēgama. Daudzām dalībvalstīm ir problēmas ar arvien pieaugušo pensiju slogu, un te ir jautājums par eh, paauģu solidaritāti. Taču šīm pensijām ir jābūt drošām. Tām ir jāņem vērā mūsu algas apjoms. Un te es arī gribētu vērst jūs, vērst jūs uzmanību uz, eh, uz eh, nevienlīdzību uz sieviešu un vīriešu atalgojumu, un tātad arī pensijā. Plumbas kundze uz vienu minūti, vai Plumbas kundze ir šeit? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisāra kungs, es gribētu runāt par to, ka pat šo debašu sākumā komisārs runāja par Eiropas sociālā modeļa sekmēm, tās paredz eh, vienāds iespējas vīriešiem un sievietēm. Un es gribētu, lai šai ziņojumā skaidri atainojas šī nostāja par mm, dzimumu līdztiesību pareizā atbilstošā pilsu um, pensionēšanās sistēmā, pensiju sistēmā. Un te es gribētu runāt par to, ka nepieciešams izvērtēt kādu iespēju uz sabiedrību. Uh, atstāja um, noteikumu saistībā ar darbu mājās. Kā varētu novērtēt šo darbu, lai tas nodrošinātu pensiju? Komisārs runāja par uh, direktīvas 13.2004. 5. pantu 2. apakšpunkta svītrošanu. Paldies! Paldies! Pensiju sistēma ir ļoti svarīgs jautājums sociālajai sistēmai Eiropā, un šis ir aspekts, kas ir jāņem vērā. Runa ir par to, kā to, no, kā to garantēt. Šajā ziņā mums ir jāatrod saskaņas starp pilsoņiem un lēmumu pieņēmējiem, kurš ko darīs, un, protams, jābūt arī pāraudzības sistēmai. Garantijām būtu jāpaplašinās arī garantijām, kas attiecas uz apdrošināšanas uzņēmumiem. Ir nepieciešama arī skai, augstāka standarta, ir jānotiek debatēm valstu līmenī. Nav runa tikai par pensiju vecumu paaugstināšanu, runa ir arī par nodarbinātības ilgumu, par jauno cilvēku pienesumu. Šis jautājums par ilgāku nodarbinātību ir svarīgs, tas nozīmētu labākas pensijas. Svarīgs jautājums ir arī par pensiju pārvirzīšanu no vienas valsts uz citu. Ja cilvēks maina dzīvesvietu, tam nevajadzētu būt problēmai, tāpēc es, tas ir svarīgi. Un svarīgs jautājums ir arī dzimuma līdztiesība. Paldies! Minut. Tagad vārds Šrūderis kundze uz vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsādātājs kundze, godātājs komisāri. Man ir jautājums, vai tiešām ir jēga atbildēt uz šo jautājumu ar balto grāmatu. Uh, un nerisināt steidzamās problēmas. Manuprāt, tās ir divas. Pirmkārt, fakts, ka patiesais pensionēšanais vecums uh, ir uh, radījis arī antidiskriminējošs aspekts, un pret to ir jāvēršās ar kontrolas pasākumiem, ar dažādiem citiem pasākumiem, lai to uzlabotu. Un tas varētu radīt ilgtspējību. Un otrkārt, šis ziņojums aicina uh, akcijas no uzņēmuma pensijām iesākt. Tāpēc ir jādomā par jaunu direktīvu. Tas ir daudz svarīgāk, jo darba ņēmēji ir arvien mobilāki un viņi arvien vairāk pazaudē savus pensiju noguldījumus, kas viņiem varētu nodrošināt saprātīgu, pienācīgu dzīvi. Un domājot par balto grāmatu, mēs tikai zaudēsim laiku. Paldies, Šadērs Gunze, vārds lūdzu Rubika kungam. Monsieur Rubiks. Priekšsēdētāji cienījamie kolēģi ekonomiskās krīzes un sabiedrības novecošanas rezultātā samazinās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas speciālajā budžetā tas ir vispār atzīts pieaug pensionāru skaits tas apdraud pensiju sistēmas ilgtspēju nepieciešams pielāgot sociālās apdrošināšanas un pensiju sistēmu mūsdienu izaicinājumiem es piekrītu komisāra kungam kas teica par grūtu darbu lai izstrādātu šo dokumentu un tomēr es uzskatu ka eiropas eh, savienības mērogā ir jāizveido sociālais fonds kas būtu līdzīgs kohēzijas fondam ar mērķi palīdzēt to valstu pensionāriem kurām ir salīdzinoši zemi ienākumi. valsts budžets nevar nodrošināt cienīgas vecumdienas mums jau ir pieredze mēs pagājušajā gadā cīnījāmies pret nabadzību un rezultātā e, e, eiropā nabaga ir vairāk nekā bija pirms tam. Paldies, Rubik kungs, es atvainojos citiem, kas vēlējās izteikties, taču es gribu dot vārdu komisāram, jo viņam tomēr ir jādod iespēja atbildēt jūsu jautājumiem. Lūdzu, vārds komisāru. Paldies, saka komisārs. Gribētu Eh, sveikt eh, komiteju darbu, strādājot pie šī ziņojuma. Es saprotu, ka ir grūti iekļaut eh, nostājas no tik dažādām dalību valstīm un komitejām. Taču vispār komitejās šis ziņojums tika atbalstīts. Un mēs tātad komisijā turpināsim darbu tālāk pie Baltās grāmatas turmākajā laikā, tuvākajā laikā mēs iekļausim parlamenta nostāju, un 2011. E, gada otrajā pusē mēs izstrādāsim balto grāmatu, ko es jau pieminēju, un tad mēs arī strādāsim pie ietekmes novērtējuma. Vai pēc iespējas vairāk iesaistītos debatēs? komisijas grupa par pensijām, attiecībās pensijām, jau apspried pagājušajā nedēļā dažādas iespējas, kā aktualizēt pensiju ietvaru. Izskanēja viedoklis, eh, ko atbalstīja visi, ka ir eh, jāstrādā holistiski. Un te ir jādomā par jaunajām regulējošām institīvām, kas attiektos uz uh, pensiju pārnesi un arī par aizsardzību pret eh, maksāt nespēju un arī par apmaiņu ar labākās pras, praksmes paraugiem. Un īs eh, sīkāk par to tiks runāts baltajā grāmatā. Un Eh, es gribētu norādīt uz, uz to, eh, lai netiktu jaukti zaļi, netiktu jaukt zaļā grāmata, eh, baltā grāmata ar kādiem citām lapelēm, kas šeit parādās Eiropas parlamentā. Uh, Mēs neesam paredzējuši nekādus vienotus noteikumus. Daudzveidība ir Eiropas Savienības pamats, un pie tā mēs paliekam arī tagad. Te nekas nav mainījies. Vēl es gribētu norādīt uz to, ka reforma turpināšanās eh, arī saistīta ar riskiem. Tas attiecas uz eh, finanšu tirgiem un uz eh, nodarbinātības tirgu. Mums jāparedz arī iespējas eh, cilvēkiem mm, ar ierobežotām, ar mm, mobilitātes problēmām, invalīdiem. Un es uh, gribu paust cerību, ka man arī turpmāk būs iespēja strādāt ar Eiropas parlamentu un uh, tā komitejām pie šī ļoti svarīgā jautājumā. Paldies! Un nobeigumā vārds Oiman Ruiten kundzei referentē lūdzu. Ik wil de gelegenheid te baat nemen Es vēlos izmantot iespēju nosaukt kolēģis vārdā Barbara Matēra, Denis de Jung, nezinu, kur gan viņš ir palicis. Nē, aizmugurē jau sēž. Jūs izteicāt vairākus komentārus, kurus es īsti nesapratu. Jūs sac, viņš sacīja, ka mēs visu gribam atrisināt Eiropas līmenī. Tas tā nav. Subsidiaritāte ir pamatprincips. Priekšsēdētājs kundze. Tur, kur ir kādi jautājumi par ekonomisko pārvaldību, ja tur ir kādas problēmas, tam varētu būt saistība ar to, ka mēs gribam, lai visi darītu labāko, un arī šajā ekonomiskajā pārvaldībā būtu viņiem izteikšanās iespējas. Mēs nevēlamies situāciju, ka vieni tiktu apdalīti, citiem lielākas priekšrocības dota. Tad ir, ka jutā viņa šeit nav, bet acīm redzot, viņa nav izlasījusi rūpīgi šo ziņojumu, bet jau sniegus savus paskaidrojumus. Jūs to dzirdējāt, Barbara Matērā un Denis Jung, es par viņiem jau pateicos, bet vēlos arī Fredrik Dāgan, Mai Hakan, Julie Gerlin, Džin Lambert, Danuta, mūsu ēnu referentei arī pateikties visiem pateikties, ka jūs ieguldījāt savu darbu ziņojumā, kāds nu, tas ir uh, tapis. Es domāju, ka daži jautājumi, protams, vēl ar vienu ir strīdīgi. Tiem ir saistība ar dalību valstīm, un tomēr es uzskatu, ka mēs varam palīdzēt ar to komisijai, un es ceru, ka tādā veidā komisija var radīt ja, labu balto grāmatu, un mēs visi dosimies vienā virzienā. Visi, kas esam šajā parlamentā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un tomēr varēsim drīz sacīt, ja beigas labs, tad viss ir labi. Paldies, Aimēn Runtēns kundze. Rīta 12. būs balsojums par šo ziņojumu. Gribu atgādināt tiem, kas nevarēja izteikties tagad, viņi var iesniegt rakstveidā, rakstveidā viņu.